Kornēlijas kungu par delegācijas vadītāju attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm. Viņš aizstās eh, Henises Plašertes kundzi. Vai kāds vēlas komentēt šo jautājumu? Ja nē, tad uzskatīsim, ka šis eh, lēmums ir pieņemts. Tāpat vēlētos atgādināt, ka saskaņā ar 3.3. punktu reglamentā juridisko lietu komitejas eh, 10. marta sanāksmē tika izskatīta Legripska un Kovzlovska imunitātes jautājums. Juridiskā komiteja ir ieteikusi apstiprināt šo abu kungu mandātus. Vai kāds iebilst pret šo mandātu apstiprināšanu? Ja nē, tad uzskatīsim, ka šie mandāti ir apstiprināti. Koplēma procedūra. Trešdien padomas priekšsēdētājs un